darbojas, rosās eh, simtiem tūkstošu tās augto patvērumu meklētāju katru gadu trīks ieceļot, eh, ir soldatātes priekšlikumi, tur nav nekāda uh, ierobežojuma, bet uh, tad, kad uh, tiek atklāta uh, Eh, kaut kāda epidēmija, tad Eiropas Savienība ķeras klāt ebola un citas slimības visā pasaulē, tur simtiem miljonu eiro tiek atvēlēti, un tas notiek jau gadu desmitiem. Un pagājuši nedēļ. Uh, 15 miljārdus komisija, miljārdus eh, eiro komisija nolēma atvēlēt eh, mazatīstītajām valstīm, lai cīnotos pret Covid-19, un eh, tādējādi tiek turpināts bērt naudu caurajās Āfrikas valstu kabatās. Tā pašā laikā Itālija, Francija, Spānija cīnās ar koronavīrusu, viņiem kaut kādas drupačas tiek atmestas, 6 miljonu eiro Flandrijai, piemēram. Kolēģi, tas tas parāda, uh, par ko iestājas eirokrātija. Uh, šī te elite um, spēlējas ar uh, šiem līdzekļiem, ir tāds kā labdaris visā pasaulē, bet Eiropa pati cīnās ar pandēmiju, kas radās otrā pasaules malā. Paldies! Paldies, Demāna kungs! Tagad Fanovart Velda kungs. Pusotra minūte, lūdzu. Priekšsēdētāji kolēģi, mēs pirmkārt domājam šobrīd par uh, mirušajiem, viņu tuviniekiem un uh, tiem visiem, kas strādā veselības aprūpē dien dienā, nenogurstoši cīnoties pret šo pandēmiju. Šī pandēmija atstās arī dziļas pēdas ekonomikā, salīdzinot ar finanšu krīzi. Šī krīze ir un kļūs vēl smagāk, un tas ir arī loģiski, ka valsts iestādēm, publiskajām iestādēm jādara viss, lai ekonomika varētu atgūties. Un tomēr ir jāpanāk labs līdzsvars, un tas nebūs vienkārši līdzsvars starp veselības apsvērumiem un šo ekonomisko atgūšanos darba vietām un labklājību. Un šis ir tiešām īstais brīdis eh, paturēt acīs, paturēt prātā lielus projektus. Mēs joprojām iestājāmies par ilgspējīgu pārveidi, transformāciju. Šie eh, mērķi ir, protams, jāiekļauj arī ekonomiskās atjaunotnes stratēģijā. Eirogrupas pakete eh, dos atbalstu bet uh, lielākais finanšu instruments bazuka būs uh, Eiropas centrālās bankas uh, finansējums. Kolēģi, es aicinu izrādīt solidaritāti starp dalībvalstīm un reģioniem. Turklāt līdzekļiem ir jānokļūst tur, kur tie ir visvairāk nepieciešami un pareizajā veidē tie ir arī jāizmanto. Paldies! Paldies, kolēģi Fanovertfeld! Tagad vienu minūtē dalī kundze. Protams, Eiropas Savienība neizraisīja vīrusu, bet neoliberālisma īstenošana neļauj mums eh, pret to cīnīties. Mūsu veselības aprūpas dienesti ir novājināti, viņiem nav aprīkojums un tādēļ eh, Eiropas CDC eh, centrs nevar veikt savu darbu. Tas viss ir nodarījis savu kaitējumu. Un, lai reaģētu uz šo krīzi, būtu jāceļ daļa noteikuma, bet ar to nepietiks. Ehm, tas, kas tiek darīts, ir ehm, pretstats solidaritātei 500 miljārdu fonds ar striktiem noteikumiem. Skaidrs, ka ehm, vienkāršie cilvēki būs tie, kas par to visu beigās samaksā. Tas, tas būs Eiropas Savienības beigas. Mums ir vajadzīgas radikāls izmaiņas, mums ir vajadzīgi bezprocentu kredīti, parāda mutualizācija. Tātad beigsim runāt eh, par šiem uh, elementiem. Ja mūs tiešām interesē solidaritāte, kāpēc mēs neesam uzņēmuši uh, šos patvērumu meklētājus no Grieķijas salām? Ne jau ķīnieši uh, vēršas pret Eiropas Savienību, mēs paši sev sasienam rokas. Paldies, Dalī kundze. Tagad uh, divas minūtes, kas pārī kungam lūdzu. Auch wenn es... Pat, ja uh, palīdzība varēja būt ātrāka. Uh, un vairāk mēs tomēr piedzīvojam solidaritāti starp dalībvalstīm. Tomēr es redzu, ka ir dalībvalstis, kur politiķi eh, rada iespaidu, ka, piemēram, Krievija un citas valsts palīdz vairāk nekā Eiropas Savienības dalībvalsts. Mums vajadzētu vairāk runāt par to, kur jau snieg, tiek sniegta solidaritāte ar ārstiem, ar, ar eh, respiratoriem, ar naudu, un mums vajadzētu uzņemties eh, vadību, līderību, apkarojot šo nepareizo informāciju, kas tiek izplatīta. Uh, Un šeit parlamentā mums nevajadzētu atkal pievērsties šiem te vecajiem strīdiem. Ir tādi, kas prasa vienkārši naudu no citām uh, valstīm. Uh, Um, bez nosacījumiem, citi biedē ar uh, kārtējo trojku, kas uzliks uh, smagus uh, nosacījumus. Mums Eiropas institūcijās vajadzētu strādāt pie kopīga budžeta, pie kopīga atjaunotnes plāna, tā tad būtu tāda kopīga rīcība, kur neviens netiktu atstāts novārtā, nevienam netiktu nektās digitēts, bet tādējādi mēs kopīgi varētu vienoties par mūsu kopējo ceļu. Un tādējādi mēs varētu nodrošināt to, uh, lai eh, pasākumi vienā eh, dalībvalstī nevērstos pret kaut ko, ko dara citas dalībvalsts. Un otrkārt, mums ir jānodrošina aizsardzība mūsu pilsoņiem, bet jānodrošina arī eh, tas, ka tiek pamazām atcelti ierobežojumi un būtu brīvība cilvēkiem viņu dzīvē. Un, uh, Mēs prasām mobilo aplikāciju visā Eiropā savā rezolūcijā. Tai ir jābūt tādai, kas ir vienot visā Eiropā, lai būtu iespējama pārobežu kustība. Un ja mēs šodien vai rīt eh, lēmsim par to, ka dati būs jāglabā pēc iespējas decentralizēt, mums ir jānovērš arī tas, ka Google vai Apple bloķē šo projektu vai saņem visus datus. Mums ir jānovērš jānodrošina datu aizsardzība, un to varēs darīt labāk mūsu iestādes, mūsu komisija, nekā šie starptautiskie uzņēmumi. Paldies, Kaspārī kungs, tagad pusotra minūte Laru Turu kungam, lūdzu. Pedro Sančez a raison. Fonderlajens eh, kundze, Pedro Sančezam ir taisnība, jums ir taisnība runāt par to, ka ir nepieciešams patiesas maršala plāns. Eh, pirmais eh, maršala plāns bija četri IKP procenti četru gadu laikā. Šodien neviena skartā valsts nevar rast nepieciešamos resursus, ja tie ir finansēti. Parāda palīdzība atvesaļošanās plāni ir pārāk vāji un īsā termiņā, tāpēc ir jāmeklē risinājums Eiropas līmenī ir jāatceras, ko darīja Rūzvelts, kad nāca pie varas. Valsts uh, bija ļoti smagā situācijā. Rūzvelts trīskāršoja federālo budžetu dažu gadu laikā, bet Rūzvelts vēlējās līdzsvarotu budžetu. Šim nolūkam bija jāveido jauni resursi, eh, federālais nodoklis visbagātākajiem ienākumiem, protams, sākumā eh, tas vēl eh, savus līdzekļus pirmajā gadā nedēva, bet turpmākajos gados jā. Līdz ar to mums ir jādomā par jauniem resursiem. Kad es biju uh, manā bērnībā, uh, peļņas uh, nodoklis Eiropā bija 40%, šobrīd tas ir nokrities līdz 20%. Ir jāvēršās pret uh, pret nodokļu nenomaksu. Atsevišķas valstis šodien bloķētas jaunu resursu ziņā, bet tās pieprasa rīkoties uh, zaļā kursa sakarā. Vaderlajers kundze, nebaidieties rīkoties, esiet kā Rūzvelts, mums ir nepieciešams maršala plāns klimatam un nodarbinātībai. Paldies! Paldies! Lara Tūru kungs, tagad divas minūtes Ferhofštata kungam. Nu, būtībā es gribēju uh, Fanderlejens kundzei, komisijas priekšsādātājai, teikt pāris vārdus, bet viņa vairs nav šeit uh, zālē. Jā, viņa pilnīgi pamatoti runāja par pienākumiem, par medicīnas jomā strādājošiem. Bet mēs mēs uh, politiķi, vai mēs esam pildījuši mūsu pienākumus, nu neesam tik droši. Ir uh, jau vairākas uh, nedēļas pagājušas, un mēs runājam par šo Eiropas maršalu plānu. Un uh, mans jautājums ir, ko Eiropas komisija gaida? Vai kādēļ šo Eiropas uh, rekonstrukcijas un atjaunotnes uh, plānu un ne, uh, publisko uh, ko mēs uh, gaidām uh, astoņus uh, gadus līdz uh, Banku Savienības izveidēji. Uh, Eiropas komisija uh, uh, kavējas, uh, padome nevarēja vienoties, uh, nosūtīja Eirogrupai, Eirogrupa uh, aprīlī pirms pāris dienām nevarēja vienoties par uh, šo plānu un nosūtīja to atpakaļ uh, padomai. Un mans vēstījums komisija ir tam jātiek uh, pārtrauktam. Jums ir iniciatīvas tiesības, izmantojiet jūsu atbildību un uh, šeit uh, paziņojiet plenārsēdē, ka tri, biljoniem liels uh, Eiropas uh, rekonstrukcijas plāns tiek uh, īstenots, uh, dalībvalsts to nevarēs uh, atbalstīt tikai, uh, jo. Um, ir nepieciešama tā a, pašu resursi. Šis ir vēsturisks brīdis, un mums ir nepieciešams pareizās a, iniciatīvas. Atcerēsieties, Delora, Itālija bija smagā a, krīzē, un viņš tajā pašā laikā sāk vienotā tirgus ideju un tas uh, pārvarēja krīzi. Tāda pati rīcība ir nepieciešama tagad. Eiropas komisijai ir jādarbojas, nevis jākavējas līdz uh, padomas uh, lēmumam, kas arī nākamnedēļ uh, netiks pieņemts. Paldies! Paldies Ferhofšteta kungam! Tagad 3,5 minūtes Beka kungam. Priekšsēdētāj kungs, darbie kolēģi! Ludvigs 16. medija un uh, Ziņnesis stāstīja par Bastīlijas ieņemšanu un stāstīja par revolūciju. Mēs diskutējam, mēs diskutējam par klimata darba kārtiņu, Eiropas nākotni, par februārī par cilvēktiesībām Madagaskarā Un uh, Madridē viens no vadošajiem uh, ierēģiem uh, februārī teica, ka uh, visdrīzāk būs uh, nedaudz uh, korants upuru. Rūpējamies uh, par uh, citiem jautājumiem, nepievēršoties uh, svarīgākajam. Un uh, Eiropas uh, Bēgšana no atbildības eh, parādās koronas krīzes brīdī, un skaidri redzam, ka Eiropa ir eh, slima un tādēļ vieglāk eh, pakļaujas slimībēm. Šeit nomirst vairāk cilvēku nekā citur pasaulē - Japānā, Taivānā, Dienvidkorejā pat tuvāk infekciju avotam, ātri eh, darbojās slēdz robežas, sievies eh, seismas eh, valkāšanas pienākumu un testēja. Tur nomira mazāk cilvēku, arī mazāk cilvēku ir Austrum Eiropā, jo Viktors Orbans un citi. Uh, rūpējas par viņu valsti, nevis pasauli kopumā. Rietuma Eiropa ir neveiksmīgi darbojusies, nav uzklausījusi brīdinājums, pārāk vēl slēgusi robežas, aizsargtērpus nav sagādājusi vai iznīcinājusi, un sezonas strādā, strādniekus atļaus ievest. Ministri nezin, ko darīt, bet saka, ka ir vajadzīga plašāka Eiropas iesaiste. Tādēļ, ka Ludvigs 16. neuzklausīja brīdinājums, tāpat arī mēs neuzklausām brīdinājums, ir nepieciešama jauna politika bezdarba jomā, nodokļu jomā un citās. Un tagad prasa, lai parādus visi kopā veidotu parādus, uzņemtos katrs pēc nepieciešamības un maksātu katrs pēc tā, cik uh, tam ir iespējas. Viss tas ir absolūti um, nejēdzīgi. Tas nenozīmē, ka parādi ir jāsamazina un um, naudas uh, drukāšana nenozīmē, ka uh, kļūst uh, bagātāki. Ernsts uh, Hemingvejs uz jautājumu, kā var bankrotēt, uh, bija tā divos veidos. Sākumā lēni un tad ļoti ātri, un kā var izveseļoties nebēgot un neslēpjoties uh, aiz uh, slimības un tā kā limīgi visu lecot no klīnas, bet gan uzlabojot uh, situāciju uh, pašu dārgā, nevis um, pilnīgi visur citur. Paldies, nākamais runātas Epingungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs debatējām par eiro obligācijām. Mēs redzam, ka eirozona ir kļuvusi par strīdu uh, vietu. Bet es šeit negribu vainot itāļus, spāņus, uh, nīderlandiešus vai vāciešus. Uh, es vainoju eirozonu, jo eirozonas problēma ir pats eiro, Ferhofstad kungs vienota valota eh, nerada vienotību, tā ir izlūzija. Eh, tik daudzās valstīs lietot vienu valūtu, tas nekad vēsturē vēl nav pieredzēts. Atšķirības ir pārāk lielas un eiro tās vēl tikai uzsver. Un kādas ir sekas strīdi visur starp valstīm, valstīs iekšā, dusmas, pārmetumi, sarūktinājums. Fērhofstata kungs eh, iestājas par Eiropas nodavām, no nodokļiem. Um, kur tad mēs nonāksim šīs aizas priekšā, kā jau Beka kungs teica. Plaisa starp uh, ziemeļiem un dienvediem Eiropā vairs nav pārvarama. Eirozona sāk kļūt par cietumu um, daudziem dažādiem aslu dēļ. Portugāls premjers uh, teica, ka a, Nīderlandieši vairs nevar pieņemt Eiropas lēmums un ka viņiem vajadzētu atstāt a, Eirozonu. Par to varam padomāt, a, bet ko mēs redzam parādi virs parādiem, virs parādiem, tas ir bābeles tornis un jūs visi zināt, kā tas viss beidzās. Paldies! Paldies, Epinka kungs, tagad Volis kungs vienu minūte. COVID-19 has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 Paldies priekšsādātāji. Covid-19 ir uzrādījis, ka ir nevienlīdzība. Ko mēs te darīsim? Vonderlajens kundze teica, ka atvainošanās uh, ir jēga tikai tad, ja mēs mainām savu rīcību. Uh, šoferi, uh, medmāsas un tā tālāk ir svarīgi strādājošie šobrīd. Kā mēs viņiem kompensēsim par gadu desmitiem um, nevienlīdzīgas attieksmes? Neoliberālisms ir pie vainas, tas ir pie vainas visā kas e, nedarbojas e, Eiropas Savienībā. Nepieņēmā korona obligācijas, e, Nīderlanda, Vācija aizsirta durvis, viņi runā par solidaritāti, bet ko viņi dara? Vai eirozona, kurā taču ir tieši spēcīgākās valstis, mēs vēlamies, lai tas izdzīvo šis projekts, bet tam ir tad jāatsakās no neoliberālisma. Rezolūcijā tiek prasīts apkarot vīrusu, uh, Uh, apturot Čī, Ķīnas un Krievijas propagandu. Tā jau pati ir propaganda, vai zālē ir kāds pieaugušais. Paldies, Valisa kungs, tagad divas minūtes delī. Kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie kolēģi. Eiropas Savienības vēsturē neesam piedzīvojuši šādu krīzi. Šis vīrus uh, nediskriminē nevienu. Mums ir nācies mainīt mūsu uh, ikdienu, palēnināt mūsu dzīvi, mums ir jāturas pa gabalu no mūsu mīļajiem, pat uh, tad, kad viņiem mēs esam visvairāk nepieciešami. Mums ir vajadzīga Eiropas pieeja cīnoties pret Covid-19 krīzi, bet izskatās, ka pat eh, šāds traģisks eh, gadījums, šāda traģiska situācija um, nenovērš to, ka viens otram uzbrūkam. Uh, ir eh, tādi, kas eh, pārmet citām valstīm, ka tās ir autokrātisks, ka parlamenta darbība ir apturēta, tie ir meli. meli. Eh, Ungārijas parlaments strādā pilnā kapacitātē, bet Eiropas parlaments to nedara. Mēs redzam, ka 90% deputātu nevar piedalīties sanāksmē un nevar paust savu viedokli. Ungārijas valdība rīkojas tā, kā to nosaka Ungārijas konstitūcija ar mērķi aizsargāt uh, iedzīvotājus un samazināt uh, spiedienu uz Ungārijas ekonomiku. Valdība ir saņēmusi tiesisku parlamenta mandātu un arī konstitucionālā tiesa uzrauga valdības rīcību. Par šiem jautājumiem tagad nebūtu jārunā, būtu jārunā par to, kā tikt galā ar šo krīzi. Mums vajadzētu domāt par to, kā varam sniegt eh, palīdzību tām valstīm, kam tas ir visvairāk nepieciešams. Paldies! Paldies, Delīkungs! Tagad pusotra minūte Rēgners kundze, lūdzu. Paldies! Liels paldies visiem! Eh, kā Esters Delangas māsai, eh, tiem, kas cīnās pirmajās frontes līnijās pret šo pandēmiju. Paldies visiem, kas dara savu darbu diendienā lai mums uh, būtu tas, kas mums uh, dzīvē ir nepieciešams, jo šī krīze skaidri parāda, ka Eh, tās ir trīs ceturdaļas sieviešu, kas eh, šādās eh, darba vietās strādā. Šīs darba vietas ir sistēmai nozīmīgas, bet tās tieši ir sievietes, kuras bieži vien paliek mājās un saskars arī ar vārdarbību mājās un ģimenē. Mums ir vajadzīgi pasākumi, kas ir pragmatiski, kas ātri darbojas, kurus var izmantot uzreiz, kas aizsargā gan sievietes, gan bērnus no vardarbības ģimenēs. Daudzas sievietes audzina bērnus vienas, viņām ir jāstrādā no mājām, jārūpējas par bērniem, jāmāca bērni. Mums vajadzētu parūpēties, lai pret šīm problēmām mēs varam pienācīgi cīnīties, kaut kā tikt galā ar šo situāciju, veikt attiecīgus pasākums. Tātad šī krīze ir arī sieviešu krīze. Ano to jau arī teica, mēs riskējam to, ka uh, Covid-19 rezultātā šis progress, lēnais progress, kas tika sasniegts, vienkārši izzudīs. Tātad mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Pēc finanšu krīzes mēs glābām eh, bankas, tagad ir jāizglāba reālā ekonomika, reāla ekonomika un tajā nodarbinātie. Un tāpēc eiro obligācijas ir tikai sākums. Solidaritāte uh, ir īsta solidaritāte nepieciešama. Paldies, Rēgners kundze. Tagad uh, pagasau Urtundo kundze divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs. Parlamentam, Eiropiešiem šodien ir jādomā par pareizas reakcijas, pareizas rīcības īstenošanu. Tas ir šobrīd vissvarīgākais savā pretējā gadījumā nebūs nākotnes. Eiropas Savienība ir, iz, ir uzbūvēta uz kara pelniem. Mūsu vecāki veidoja šīs institūcijas un ir um, ārpus Eiropas varas, kuras un arī Eiropā ir spēki, kuri gribētu izmantot savās interesēs mūsu uh, vājumu. Mums ir jāpieprasa parlamentam parlamentam ir jābūt tas, kurš pieprasa, lai tiktu izmantotas pilnīgi visas iespējas un mehanismi, lai tiktu atbalstītas ģimenes, eh, mūsu iedzīvotāji, lai glābtu dzīvības, darba vietas, nākotni, it īpaši visi E, jaunākajiem e, Eiropas komisijas priekšsēdētāju uzskaitīt pasākums, bet tas nav pietiekami. Ņemot vērā tos izaicinājumus, kur parādās krīzes e, sakarā, mums ir nepieciešams ekonomisks atveseļošanas plāns, izmantojot esošos instrumentus, bet arī rekonstrukcijas obligācijas. Tā varētu būt vēsture. Mēs nedrīkstam šo, šīs iespējas eh, palaist garām. Tāpat mums ir jādomā par kopīgu investīciju nākotnē. Mūsu vecāki, vecvecāki veidoja šīs institūcijas, bez tām mēs šobrīd būtu nomaldījušies, un šodien daudzi no mūsu vecākiem, vecvecākiem. Uh, ir eh, smagi slimi. Mums ir jārīkojas saprātīgi, mums ir jārīkojas tā, lai mums nebūtu vēlāk jāpraud upuri. Paldies, kolēģe! Tagad viena minūte Goikiekungam lūdzu. Jā, paldies! Pirmkārt, es gribētu uzsvērt to, ka Protams, es pieminu daudzos upurus un pateicos eh, visiem, kas aktīvi strādā daudzās valstīs. Tagad runāšu par to, par ko mums ir jābalso. Diemžēl es balsošu pret eh, vienkārši iemeslu dēļ. Polija, prezidenta vērēšanas, Ungārija, eh, aborts, tam visam tur nebūtu vieta. Šeit mums ir vajadzīgs instruments, lai cīnītos pret koronas krīzi un neko citu. Um, Tie visi jautājumi ir tādi, ko mēs varam apspriest vēlāk, atrisināt vēlāk. Starp citu, gribu brīdināt, mums nevajadzētu raudzīties uh, pagātnē, mums jāraugās nākotnē, ko, kur vajadzētu finansējumu, ko vajadzētu atbalstīt. Mums ir jāstiprina ģimenes mūsu sabiedrībā, tās tiek bieži vien atstātas novārtā, mums ir jāievieš bērnu garantija, lai tieši stiprinātu pirktspēju, eh, tieši novirzītu naudu pie ģimenēm, cilvēkiem Eiropā, kam šī nauda ir nepieciešama. To aicinu darīt viena minūte, diemžēl ir ļoti īslaiks. Paldies, Geokenga kungs. Mēs jau nebijām tie, kas noteica šo vienu minūti, bet jūsu politiskā grupa. Tagad Pereiras kundze, lūdzu. Obrigada, senhor presidente. Paldies, priekšsēdētāji, godājamie deputāti. Mēs šobrīd rakstām vēstures lapuses mūsu mazbērniem. Šobrīd, izšķirīgajā brīdī Eiropas eh, kontinentam, brīdī, kad mēs esam ļoti trausli starp solidaritāti un nacionālismu, kur tad mēs piestiesimies? Vienotība vai šķelšanās? Birokrātiskā mahīna, ma eh, mašīna Eh, strādā savā ritmā. Ir ziemeļi, dienvidība, eh, ziemeļu baltu grupas, eh, bet vīrus mūs nešķiro, nav šeit robežu. Bēgļi pie mūsu robežām ir spiest izdzīvot pazemojošos apstākļos. Un kāpēc gan nenorādīt vēl to, kā mūsu uh, uzņēmumi tiek ekonomiski apdraudēti? Kā mums būt vienotiem pasaulē, kurā mums vienīgā skaidrība ir neskaidrība par nākotni? kur mēs, vai mēs varam piedāvāt mūsu līdzpilsoņiem uh, mūsu šķelšanos, kā uh, sacīja pāvests uh, Francisks, mēs visi esam vienā laivā un ko mēs varam darīt, kā mēs varam darīt, eh, lai atbalstītu visvājākos. Eiropa ir brīvība, Eiropa, demokrātijas Eiropa un vislabākā vieta pasaulē, kur mēs varētu dzīvot. Atbalstīsim tos, kam ir visvairāk nepieciešams atbalsts šajā uh, grūtajā brīdī - jauniešiem, vecāka eh, gadagājuma cilvēkiem, cilvēkiem, kur cieši no slimības. Nepieļausim to, lai Eiropa kļūtu par vēl vienu pandēmijas upuri. Paldies! Paldies, Perērs kundze. Tagad Silva Perērs kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs. Ieslēdziet, lūdzu, mikrofonu, saka priekšsēdētājs. Obrigāt, prezident. Paldies, priekšsēdētājs. Ek Eiropas ekonomika saskaras ar ārkārtīgi lielu satraukumu problēmu, it kā pilnīgi visa un eh, visās valstīs to būtu eh, skāris tsunami. Un pirmais gigantiskais vilnis būs graujoši uzņēmumiem, mājasēmniecībām, ģimenēm un Eiropas projektam, ja netiks dota spēcīga solidāra atbilde Eiropas mērogā. Eiropas parlaments nosūta veistījumu par vienotību, sagatavojot kopējo rezo rezolūciju, un ar to nosūta skaidru veistījumu padomju un komisijai, un it īpaši tām nedaudzajām valdībām, kuras ir bloķējušas solidaritātes atbildi. Mums ir nepieciešams spēcīgs ekonomikas atvesaļošanas plāns ar nepieciešamiem pietiekamiem finanšu līdzekļiem. Tāpēc mums ir nepieciešamas politiska vienošanās daudz gadu finanšu eh, schēmai, nevis samazinājumi, bet vairāk pašresursu un bez jebkādām eh, divdomībām mums ir nepieciešams izveidot atvesceļošanās, jeb rekonstrukcijas, eh, obligācijas, kā arī, ja Eh, veicina investīcijas un lai mēs nevarē, nepieļautu jaunus eh, suverēnos eh, parādus. Mums, mēs nedrīkstam pieļaut Eiropu, kuru bloķē nacionālie egoismi. Ir šobrīd jādod laimētiesības eh, tautai. Paldies! Paldies, Silva Perēra kungs, tagad Knoteka kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu, un paldies Šefčovičs kungs, ka esat šeit klāt. Sākumā ļaujiet man izrādīt tiešām cieņu visiem, kas strādā pie šīs sarežģītās situācijas risināšanas. Savās runas pirmajā daļā gribētu atbalstīt otro komisijas sagatavoto koronas paketi. Tā tika sagatavota ātri un saskaņā ar Regi parlamenta komitejas e, ieteikumiem. Un rezultātā ir pasākumi, kas e, nāks par labu pilsoņiem. Paldies par šo labo sadarbību. Otrajā daļā gribētu vērst jūsu uzmanību e, diviem svarīgiem aspektiem, runājot par Covid. Rūpniecības, enerģijas sektora daļa saskars ar eksistenciāliem riskiem. Uh, ir jāsamazina uh, emisijas, bet tai pašā laikā jācīnās ar Covid krīzes uh, ietekmi, un tas ir tāds nāvējošs mikslis. Uh, piemēram, ekonomikas, kas ir atkarīgs no oglēm un no turisma, ir neapskaužamā situācijā. Mums vispirms ir jāļauj ekonomikai atgūties, lai tā varētu cīnīties pret klimatu pārmaiņām, un tāpēc es aicinu jūs uh, Eh, piedāvāt eh, uz eh, īslaicīgi pārtraukt šogad un nākamgad emisiju tirzniecības sistēmu. Tādējādi varētu saglabāt darba vietas un novērst energo nabadzību Eiropas Savienībā. Tas stabilizētu uzņēmumus, kam ir visvairāk problēmas cīnīties ar klimatu pārmaiņām un um, uzņēmumus pateiktos par to. Ļaujiet man vērst arī uh, Uh, uzmanību uh, Eiropas spāre uh, sektoram. Te ir runa gan par veselību, gan par turismu, un tas varētu būt nozīmīgs sektors ekonomikas atgūšanās kontekstā. Šis sektors ir pelnījis atbalstu, un šeit būtu jāatbalsta jebkāda komisijas iniciatīva. Paldies! Fildak. Paldies, Konoteka kungs. Tagad viena minūte Fidanza kungs, lūdzu. Grazie, prezidente. Non usciremo da questa krīzi. Paldies, priekšsēdētāji. Ar krokodila asarām mēs neizkļūsim no šīs krīzes. Nepārvarēsim to ar uh, labiem plāniem un solījumiem. Mums ir arī jārīkojas. Tas, kas pietrūka pirmajā krīzes posmā. Toreiz tika domāts, ka tā ir tikai Itālijas problēma. Eh, tagad eh, mēs eh, redzam, ka kaut kas ir jādara, struktūra fondi tiek izmantoti un labāk vēlāk nekā nekad. Mēs atbalstām šo te atbalsta fondu, bet mēs neusticamies uh, SME piedāvātajam risinājumam. Un tad zaļais kurs mēs eh, sakām nē jauniem nodokļiem mūsu uzņēmumiem, kas tā jau ir krietuši, cietuši no krīzes. Mēs eh, vēlamies arī turpmāk aizsargāt eh, robežas. Eiropiešiem ir jāpaliek mājās un uh, Eh, tad nevar pieļaut, ka NVO brīvi pārvietojas vidusjūrā. Paldies, Vidāns kungs, tagad Pēters kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Šodien Eiropa saskaras ar lielāko krīzi kopš otrā pasaules kāra. Katru dienu tūkstošiem cilvēku mirst mūsu uh, slimnīcās un pansionātos. Cilvēki nesaprot, kāpēc uh, ir dalībvalsts, kas nav izrādījušas lielāku solidaritāti un kāpēc Eiropas Savienība nav darījusi vairāk. Šis parlaments šodien un rīt dos iespēju parādīt Eiropiešiem, ka mēs visi kopā varam spēcīgi cīnīties pret šo krīzi, un tāpēc ir tik svarīgi, lai mūsu kopīgā rezolūcija tiktu pieņemta ar pēc iespējas lielāku vairākumu. Uh, Mēs pilnībā atbalstām šo rezolūciju, tās saturu. Mums tiešām šī krīze ir vairāk kā jebkad jāapkaro kopīgi, jārīkojas arī veselības sektorā. Mums ir pat tiešām uzņēmumiem, MVU um, un lauksaimniekiem jāsniedz atbalsts šajā eh, smagajā uh, periodā. Mums ir jāgarantē arī atgūšanās obligācijas ar Eiropas budžetu, jo neviens nav vainīgs pie šīs krīzes, un noslēgumā mums patiešām ir jāturpina strādāt pie zaļā kursa, bet arī e, jāveido jauna rūpniecības politika un e, ilgspējīga lauksaimniecība. Es ceru, priekšādātāji kungs, godātie kolēģi, ka pēc šīm debatēm un pēc grozījuma apspriešanas Mēs šo rezolūciju ne tikai atbalstīsim, bet kā parlaments, kā Eiropas komisija un padome to arī īstenosim. Visu Eiropiešu interesēs un Eiropas Savienības interesēs. Paldies! Dank, Paldies, Pēters kungs. Tagad pusotra minūte Spūreks kundze, lūdzu.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 pamatu pamats. Mums ir pandēmijas situācija un ekonomikas krīze, bet nedrīkstam aizmirst cilvēktiesības. Cilvēki zaudē savus ienākumus, savus uzņēmumus, cilvēki uh, cieš šajā krīzē, un eh, tad ir eh, valstu valdības, kas izmanto šo situāciju, lai mīdītu kājām demokrātiju un cilvēktiesības. Viktors Orbāns um, pārkāpja cilvēktiesības tiesības un uh, sieviešu uh, tiesības uh, un jārunā arī par LGBTI tiesībām. Jā, ir krīze, bet tieši krīzē par to arī ir jādomā. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka sievietēm vairs nav pieejama kontracepcija, ka uh, skolās vairs nedrīkst mācīt par seksuālās veselības jautājumiem. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka šī krīze tiek izmantot, lai izbēgtu no atbildības. Šeit ir runa par mūsu pamatvērtībām - abortu tiesību ierobežošana jau tā um, skartām sievietēm radīs vēl lielākas problēmas. Tas ir bieži vien sievietes, kas dzīvo laukos, kam ir zemi ienākumi. Ir svarīgi, lai mēs eh, rūpētos par katra cilvēka tiesību ievērošanu. Vienalga, vai viņš dzīvo Varšavā, Budapeštā vai Stokholmā. Paldies! Dank, Paldies, Sporekas kundze! Tagad divas minūtes Bislaukungam. Uh, thank you, Chair. <clears throat> Paldies, uh, priekšsēdētāja kungs. Tieši uh, tagad mēs runājam daudz par uh, solidaritāti. Diemžēl mums ir, runājot par to, jāpierāda, ka tas ir vairāk nekā vārdi. Mums tiešām ir jārūpējas vienam par otru. Mums ir jābūt solidaritātei, solidaritātei tāda, ka ir mūsu, mūsu valstīs, starp dažādām mūsu valstu daļām un arī starp dažādajām Eiropas Savienības valstīm. Un šādi solidaritāte pierāda, ka tā ir Eiropas Savienības eh, vērtību daļa. Krīzes skar visus no mums, bet ne visiem no mums ir vienādas iespējas un arī rīki, lai pārvarētu sociālos izaicinājumus. Saku tādēļ, ka 22% eh, Eiropas Savienībā uh, tos apdraud nabadzības riskas, un 25% no bērniem tos arī skar šī problēma. Krīze pat labi Eiropā skar visus Eiropā un daudzus arī, ko it kā nepamana mūsu sabiedrībā. Sociālā atomu ievērošana nav iespējama pārpildītās ēkās. Diskriminācija ir arī nepietiekami pieejai sarglīdzekļiem, un līdz ar to cilvēki tiek uh, pakļauti lielākam veselību riskam. Mums ir nepieciešami Eiropas mehānismi, lai pārvarētu slimību. Mēs balsosim par tiem grozījumiem, kādus ir uh, piedāvājusi Eiropas uh, komisija palīdzības mehānismiem. Mēs vēlamies elastīgumu. Uh, 100% finansējuma iespējas un samazināt birokrātiju. Un mums par to ir jāpaziņo arī Eiropas pilsoņiem. Paldies! Paldies Pislāro kungam! Nākamais runātājs Ross kungs minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Korona krīze eh, rada daudzus eh, upurus un cieši arī ekonomika. Eiropas slimību kontrolas un profilaks centrs, ECDC, ir Eiropas Savienības aģentūra, kuras mērķis ir stiprināta Eiropas eh, pretestību infekcijas slimībām, un no 26. janvāra ECDC jau sniedza brīdinājumu, ka Covid-19 uzliesmojuma potenciālā ietekme ir milzīga. Eh, ka ir iespējama izplatība visā pasaulē un ka um, tam, ka vēlu tiek atklāti vīrusu gadījumi, ka tam būs postoša ietekme eh, uz visu Eiropu. ECDC vairākos eh, līmeņos un katru dienu uztur kontakts ar Eiropas komisijas darbiniekiem, un tomēr prevencija ir izgāzusies. Netika norobežoti skartie reģioni netika izmeklēti um, tātad uh, gadījumi, kad uh, um, ceļotājiem bija šī infekcija un uh, uh komisārai būtu jāatbild par šo izgāzušos uh, um, politiku, un ja tā to nevar, tad būtu jāatkāpjas. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Šī krīze ir bezprecedenta ar kā tik daudziem un ārpus lielajām ciešanām, kas ir izraisītas, jo tā visur pasaulē Covid paredz ārkārtīgi eh, nozīmīgas smagas ekonomiskās sekas starp 13 un 32 procentiem var krist tirgus apgrozījums. Tāpat arī iespējams ir pārtiks trūkums. Visur pasaulē ir izveidoti ierobežojoši pasākumi, kas var apdraudēt starptautisko vērtību apriti. Atsevišķi pasākumi bija nepieciešami īsā termiņā, lai varētu par jāpanāk to, lai uh, medikamenti, medicīniskais aprīkojums uh, eh, nonāktu pie tiem, kam tas ir visvairāk vajadzīgi, nevis kur visvairāk maksā. Bet uh, protekcionistiski pasākumi ilgā termiņā kļūt absurdi. Ja mēs vēlamies no intensīvās palātas izvest globālo ekonomiku visdrīzākajā laikā, tad Mēs eh, Mums ir jānodrošina vislabākā ekonomiskā attīstība brīdī, kad tas ar būs vislabāk, eh, visvairāk vajadzīga. Eiropas Savienības ģenetiskajā kodā ir iestrādāts atbalstīt multilaterālus risinājumus. Ir jāpaplašina teksts, kas skar eh, muitas tarifu atcelšanu farmacītiskajiem produktiem, un tikai kopā mums izdosies šo vīrusu uzveikt. Paldies! Paldies Hanzaina kungam! Tagad kolēģi arēna pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Šī katastrofa ir pandēmiska par cieši, tiešiem upuriem, un tāpat katastrofiska tā ir Eiropas pilsoņiem un it īpaši vismazāk aizsargātajiem. Ursula van der Leyen sacīja, ka Eiropa jau ir eh, veik, spērus ļoti nozīmīgus soļus, uzņemsies nozīmīgas iniciatīvas, bet būs jādara vairāk un jādara atšķirīgi. Da, jā, būs jādara vairāk ar ambiciozāku budžetu, ar e, parāda mutualizēšanu, kas būs nepieciešama, lai stātos spēkā sociālajiem un ekonomiskiem triecienam. Bet galvenais vārds šodien, un to viss atkārtoja, tā ir solidaritāte. Un es to vēlētos pretstatīt stingrai taupīgumam Mēs zinām, ka mūsu vislabākais rīks ir mūsu sociālās droši, nodrošināšanas sistēma, mūsu veselības aprūpas sistēma, kā arī pārdalīšanas sistēma, un to visu pēdējo gadu laikā apgrūtināja stingrā taupība. Tas ir jāmaina. Eiropas solidaritāte izpaudīsies arī kā Eiropas fiskalitāte, kas ir taisnīgāka ir jāizbeidz šī fiskālā konkurence, kas ir iztukšojusi valstu kases. Mums ir jāizveido ekstra Eiropas solidaritāte, jo pandēmija ir katastrofiska gan mūsu pilsoņiem, gan citiem kontinentiem. Tā būs katastrofa Afrikai. Ja ir jāatbalsta parāda atcelšana, ir jāiet vēl tālāk un jāstrādā, lai mēs nepieļautu uh, Eh, fiskālo izvairīšanos. Paldies, Renskundzei. Tagad Mecāls kundze eh, divas minūtes. Paldies! Eh, šis vīrus neapstājas pie robežām, bet mūsu ārsti, medmāsas, piegādes darbinieki, aptieku darbinieki ir tie, kas ir īstie varoņi un strādā visaržģītākajos apstākļos. Steinmaier kungs teica, tas nav karš, tas ir mūsu uh, solidaritātes uh, un varēšanas pārbaudījums. Tas, uh, tam nav jāizceļ mūsu vājums, bet jāparāda, kur esam spēcīgi. No Bergamo uh, pacienti tiek pārvest uz uh, Bavāriju, Rumāņu ārsti strādā uh, Itālijā. Uh, Lietuvas aprīkojums tiek izmantots arī citās valstīs. Kopējs iepirkums arī mazākajās dalība valstīs ļautu iegādāties izdevīgi nepieciešamo. Un tagad jādomā arī par vakcīnu, tad, kad tā būs pieejama. Mums jādarbojas, lai miljoniem darba vietu tiktu saglabātas, bet ir ļoti daudz cilvēku, kas izkrīt šiem drošības tīkliem. Mums ir jādomā par šiem cilvēkiem arī, mums ir jāpiemēro mūsu pasākumu. Un arī vēl vidusjūra un uh, humanā krīze. Mēs uh, redzam, ka aizvien vairāk cilvēku laivās bēg no Lībijas un nav spējīgi izkāpt uh, kartām krastos. Mums ir nepieciešama kopēja pieeja Eiropā. Uh, Solidaritāte ir nepieciešama, jāglābj dzīvības, un mēs e, nevaram atstāt Maltu, Itāliju, Grieķiju vienu pašas. Šī ir krīze, kurā Eiropai jāparādās īstā daba, un mēs esam visi kopā šajā situācijā, un uh, ceļš ārā at, no šīs situācijas arī uh, pa to jāiet visiem kopā. Paldies! Paldies! Um, nākamā. Uh, Nākamais runāja kungs. Paldies. Priekšsēdētāj kungs, es pirms gada teicu, mums ir jāgatavo Eiropas Savienotās valsts, jo Eiropa un pasaule saskars ar globāliem izaicinājumiem un šos globālos izaicinājumus atrisināsim tikai kopā vienoti. Mums vajadzēja šādu traģēdiju, lai redzētu, uh, ka krīze nekad neapstājas pie robežām. Mums ir nepieciešams labāks krīzes pārvaldījums kopā. Un tagad redzam arī tās jomas, kurās a, sadarbība ir jāpadziļina, lai varētu palīdzēt Eiropas pilsoņiem. Mēs arī redzam ļoti skaidri, ka dalībvalstis var izrādīt solidaritāti, ka Eiropas Savienība var mobilizēt uh, resursus, lai palīdzētu veselības aizsardzības sektoram un ekonomikai. Bet, diemžēl, redzam arī, ka dažas dalību valstis pārāk plaši izmantotās varas. Piemēram, Viktors Orbāns, jūs zinat, ko ir veicis uh, Ungārijā viņš tagad var uh, pieņemt jebkuru lēmumu, arī lēmumus, kas absolūti nav saistīti ar steidzamo situāciju risināšanu krīzes vīrusu dēļ. Uh, Viņš eh, neievēro starptautiskus eh, lēmumus un daudzi no strādājošiem, kas ir zaudējuši darba vietas, tiem netiek sniegta palīdzība. Pilsoņus jāaizstāv no sarežģītām situācijām, un mums ir jāaizstāv Eiropas pilsoņi no visa tā. Paldies! Paldies Ronai kungam! Tagad uh, Vējas kundze divas minūtes. Paldies! Šis agresīvais eh, vīrus um, smagi skar eh, un komplikācijas skar plaušas, un ja sirds nav pietiekami stipra, tad pacients var arī nomirt. Daudzi ir miruši upuri, ir daudz. Mums ir jāmācās no pieļautajām kļūdām. Mums ir jāizmanto mūsu ekonomiskais potenciāls. Mums ir jāatbalsta dažādas, dažādi uzņēmumi. Runājot par klimata aizsardzību, mēs arī bieži runājam par plāšām, par to, kādu pasauli atstāsim nākamajām pasā, na, paudzēm. Tātad visam ir nepieciešama ar, nepieciešam arī spēcīga sirds, sirds, kas uh, ļautu mums darboties. Mums ir jāraž, jāražo produktu un arī nepieciešama lauksaimniecības projekti. Mums ir jāuztur arī pētniecības kapacitātes, tāpat arī jāiegādās visi jāveic visi aizsarga pasākumi, kādi ir nepieciešami. Tajā pašā laikā jāsaglabā mūsu mērķis būt uh, uh, CO2 neitrāliem līdz 2050. gadam. Vienotais tirgus tika radīts, uh, uh, uh, lai nebūtu nesaskaņu, lai nebūtu kāru. Mēs esam spējīgi aizstāvēt mūsu idejas, esam spējīgi aizstāvēt mūsu sirds, sirdis, kas pukst bez jebkādiem ierobežojumiem. Mums ir jārūpējas par to, lai klimata risinājumi visā pasaulē, kā iniciatīvas um, tiktu atbalstītas. Ja, it, uh, visur mēs varam mācīties no krīzes un ceru, ka Covid uh, krīze ļaus mums aizstāvēt mūsu uh, sirdi, proti iekšējo tirgu. Paldies! Paldies nākamā runātāja Pičerno kundze minūte. Paldies priekšsādātāja kungs! nekas, nekas vairs nebūs tā, kā agrāk bija. Es domāju, ka mēs visi to apzināmies. Nekas vairs nebūs tā, kā bija agrāk. Tas ir attiecināms uz visiem visā pasaulē. Un šeit un tagad ir pienācis laiks uzdot jautājumu, vai arī Eiropa, Eiropa šis lielais sapnis, kas ir radies pēc otrā pasaules kara, uh, un cēlēs no drupām, tas arī turpināsies. Šodien mēs runājam par solidaritāti, kolēģi. Solidaritāte, vai tā būs jaunās Eiropas zīme, es par to nešaubos. Taču mums jābūt uzmanīgiem. Tā nav spēcīgākā solidaritāte pret vājāko. Tuvākajā nākotnē neviens nebūs pietiekami spēcīgs, lai rīkoties viens pats. Uh, Solidaritātei ir jāvieno visus mūs, visām institūcijām, visām dalībvalstīm jābūt vienādām, lai pārvanētu krīzi. Tas skar mūs visus. Mums ir jārunā par mūsu ekonomiku, sabiedrībām, tiesībām. Mums ir jābūt drosmīgiem. Ir nepieciešami visi instrumenti. Mums ir jārīkojas drosmīgi un steidzami. Ja mums nebūs drosmes, tad patiesi nekas vairs nebūs kā agrāk, un to nedrīkstam pieļaut. Paldies! Paldies Pičērnam kundzei! Švāba kungs pusotru minūti. Paldies priekšsētā kungs, komisāra kungs, kolēģi, ļoti daudz kas tika teikts. Uh, Tādēļ uh, turpināšu to, ko uh, Pičerno kundze teica. Nekas vairs nebūs tā kā agrāk. Priekšsēdēkungs, tas ir tāpēc šīs korānas krīzes un tādēļ diskusijas dalība valstīs un šeit parlamentā jāmainās. Mums jākoncentrē uzmanību uz risinājumiem, nevis jārunā par vecām pastāvošām problēmām. Tādēļ ir pareizi, ka rezolūcija balstās un koncentrē uzmanību uz diviem punktiem. Pirmkārt, solidaritāte starp dalību valstīm un otrkārt Jautājums, kā mēs kopā no šīs krīzes varam izkļūt. Gribu divus piemērus minēt. Komisijas priekšsēdētāja Vanderlains kundze ievadvārdos teica, ka ir ļoti nozīmīgi liekšais tirgus atjaunotos, taču to nevar atjaunot tikai tā, kā komisija, kā iepriekšējā nedēļā katrā iespējā saka, dalībvalstis tās var darīt visu, jo tās ir elastīgākas un ceņš palīdzību, un kur ir ekonomika, tur arī atbildība ir dalībvalstīm. Mēs redzējām dažādu direktīvu kontekstā, kur komisija saka, tas ir dalībvalstu jautājums, bet katra dalībvalsts var pār palīdzības mehānismiem izmantot savu risinājumu, nevis vienoto, kā tas būtu iespējams, piemēram, arī, ja ceļojums, piemēram, ir rezervēts citā dalībvalstī. Tāpat arī par medicīnas produktiem direktīvā tas arī ļoti redzams un kopā mums ir vajadzīgs kopējs starts, kā iziet no krīzes, un mums ir nepieciešama labāka informācijas apmaiņa un apmaiņa arī ar datiem, kas ir bijis inficēts. Paldies! Paldies Švāba kungam, tagad Jončevs kundze pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji kungs, mēs atzinīgi vērtējam komisijas lēmumu kopā darboties, bet uh, Mums ir nepieciešams vairāk komisijas piedāvājums, kā atjaunot mūsu sabiedrības un ekonomiku. Es gribu vērst jūsu uzmanību uz diviem jautājumiem - Schengens jautājums, tiesiskums un runas brīvība. Pie robežām nesam veiksmīgi darbojušies. Robeža aizsardzība ir bijusi nozīmīga nekā pilsoņu un pilsoņu tiesību aizsardzība slēdzot uh, robežas uh, bez koordinētas stratēģijas, neatrisina problēmas. Tiesiskuma jomā uh, tiesiskums jāsaglabā, nedrīkst izvēlēties starp veselības aizsardzību un cilvēktiesībēm. Un mans aicinājums ir ne tikai komisijai, bet arī padomēji runājiet uh, padomē par tiesiskumu. Nosauciet, kāds ir problēmas un risināsim tās kopā. Mēs nevaram atļaut dalībvalstīm runas brīvību uh, ierobežot dažās uh, valstīs, pret cilvēkiem vērsās tādēļ, ka viņi vērsa viņu viedokļus uh, publiski, no nu, piemēram, Bulgārijā un ne tikai. Dārgie kolēģi, Eiropai jādarbojas tagad, un kā dalībvalstīm mums jāpārvar šī krīze kopā, lai izglābtu Eiropu. Paldies! Paldies Jančevs kundzei. Nākamā runātāja Spirākī kundze, pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāja kungs, komisārs Šefkovičs kungs. Dargie kolēģi, šī krīze parāda, ka divi temati ir ārkārtīgi nozīmīgi. Pirmais, kā Eiropa reaģē uz ekonomiskajām sakām. Tika pieminēts maršala plāns, par to runāja arī komisijas priekšsēdētāja Fonderlēns kundze. Šo plānu tūlīt pat jāīstenē. Ko komisija gaida? Tai jāīsteno spiediens uz dalību valstīm, lai pieņemtu atbilstošos lēmumus. Tāpat arī aizņēmumi, kas ir nepieciešami ekonomikas atjaunotnei. Ekonomikai ir nepieciešami finansējuma līdzekļi Mums ir jābūt redzamākiem Eiropas risinājumos, un tikai tā šajā vistumšākajā stundā mēs varēsim atbalstīt pilsoņus. Mana dzimtene eh, Grieķija parāda, ka ar disciplīnu, ar skaidru vadību mēs eh, spējam pārvarēt problēmas. Taču tagad mums ir vajadzīga Eiropas palīdzība. Palīdzība, kas neatgādina eh, memorandus vai trojkas darbību, mums ir nepieciešama patiesa solidaritāte. Un nākamais jauns attīstības modelis pēc krīzes - modelis, kas balstās uz zaļo darba kārtību, zaļo plānu, kur atjaunīgā enerģija, aprits ekonomika un citi jautājumi ir nozīmīgi. Darbie kolēģi, Eiropas pilsoņi uz mums raugās. Mums mūsu ekonomika un sabiedrība jāpārveido. Tagad jāmācās no šīs krīzes, kas skar visu pasauli. Paldies, Pirakī kundzei! Nākamais runātājs pusotru minūtes Lapes kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs nu, piedzīvojam nepredze, nepre, bezprecedenta uh, sanitāro krīzi, kas būs ar graujošām ekonomiskām, sociālām sekām, kas mūs turklāt ir nostādījusi spoguļu priekšā, un ļoti daudziem eiropiešiem nepatīk spoguļu, spogulī redzamais attēls ir bijuši visai apkaunojoši brīži, tā skaitā Eirogrupā. Šobrīd parlamentam ir izdevies sagatavot kompaktu tekstu Eirogrupai ar kurai ir jādomā par savu izdzīvošanu šajā krīzē, un tā ir atkarīga no mūsu kapacitātes izveidot patiesu atveseļošanās plānu mūsu kontinenta ekonomikai. Atvesļošanās plānu, protams, ar kopēju parādu, jo mēs vēlamies kopēju nākotni. Uh, Šeit ir runa par mūsu nākotni, atvesļošanos plānu, kas būtu zaļš, iekļaujošs, ilgtspējīgs, ilgtspējīgai ekonomikai ka vienmēr lielākais ienaidnieks esam mēs eh, paši. Nacionālais